nekādu iebildumu līdz brīdim, kad tiks apstiprināts protokols, tad šīs kandidatūras tiks uzskatīts par apstiprinātām. Tāpat arī tiks parakstījušu tiesību aktus, kas pieņemti parastajā likumdošanas procedūrā. Gribu jūs informēt, ka trešdien kopā ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu kopā deviņus tiesību aktus, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, saskaņā ar tautu. E, Eiropas parlamenta reglamenta 74. punktu. Šo tiesību aktu nosaukumu tiks publicēta kopā ar šīs sanāksmes protokolu. Tādi paziņojumi man šodien bija jums, un tagad pievērsīsimies Pievērsīsimies darba kārtībai. Pirmdienas darba kārtībā plenāra sesijā